komiteja, pēc tam, kad pār, pārbaudījuši pilnveras kolēģiem Iver Pāveda ar Jorgu Moitkanu, Lukas Marlu, Mišel Dentieni, ir piedāvājusi apstiprināt viņu mandātus 6. novembrī, 8. novembrī, 30. novembrī, 17. gadā un 18. gada 1. janvārī. Vai ir kādies iebildes tādējādi mandāti ir apstiprināti?